Paldies priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Runājot par šo saslimšanu, tās ir ļoti liels risks Eiropai. Rīcības plāns pret mēzi ir ļoti ambiciozs, un mūsuprāt ir jāpievieno divi aspekti. Ļoti nozīmīgas ir jaunās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, pētniecība, zinātne, un jāuzsver dažādu faktoru kopsakarības un genoma atšifrēšanu. Ir tāpat arī jāraugās, lai pacients būtu terapijas centrā, lai būtu pieejamas zāles, apdrošināšanas pakalpojumi. Mums jāsāk diskutēt arī ar farmaceitiskajām rūpniecībām pieredzām. Un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka ir tāda tā kā divu ātrumu Eiropa. Katram jābūt iespējai un pieejai gan profilaksē, gan ārstēšanai. Jāveicina veselīgs dzīvesveids un jādomā par to, ka pacientam jābūt mūsu rūpju centrā. Tas nozīmē arī to, ka vēršam uzmanību uz bērniem, jauniešiem, jauniem pieaugušiem, uh, kas eh, dažkārt saskars ar eh, vēža saslimšanu, un tas ir ļoti eh, tāds spēcīgs izmaiņu faktors visā dzīvē. Eiropai jābūt sociālai, atbildīgai un vienotai cīņā pret vēzi. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja vienota Šaldemozes kundze. Paldies, priekšsēdājs kundze. Cīņa pret vēzi ir viena no nozīmīgākajām cīņām, kas ir eh, izcīnāma eh, veselības aizsardzībā. Visā pasaulē gan ārsti, gan um, medicīnas personāls, gan radinieki mēģina palīdzēt uh, vēža pacientiem un mēģināt palīdzēt viņiem cīnīties uh, izdzīvot. Mums jādara vairāk, mums jādara vairāk Eiropas līmenī, un to mēs varam. Mums ir nepieciešama plašāka līdzekļa pētniecībai, profilaksei. Es šeit eh, īpaši domāju par Eiropas līmeni, kurā mēs varētu nodrošināt to, ka kancerogēnās eh, vielas tiek eh, aizliegtas, un mēs varam daudz labāk attīstīties, mācoties no pieredzes. Uh, Ir cilvēki, kas ir izdzīvojuši pēc saslimšanas, un e, mums ir jāmācās, kā arī atgriezties aktīvajā dzīvē pēc saslimšanas. Mēs varam spērt plašu soli uz priekšu cīņā pret vēzi, un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Paldies! Paldies nākamā runātāja Bantinga kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdājs kundze. Kas padara vēzi tik ļoti eh, bīstam? Tā ir ļoti sarežģīta eh, slimība, un dažādie audzēji eh, ir šajā visā kopā runāt par vēža saslimšanu, par krūtsvēžu 95% ir izārstējami, bet citi savukārt pret tiem nav nekādas zāles attīstītas. Uh, un vēs arī mainās. Viņi šīs saslimšanas formas bieži kļūst rezistents, bet zinām, ka viens no trim var tikt izārstēts. Tātad mums ir jārīkojas un jābūt, jādara vairāk. Ir jāveicina pētniecība par vēža mutācijām, lai ātri virzītos uz priekšu. Epitēlistiskās pētniecības metodas DNS un citi. Tāpat arī kritiski nozīmīgi faktori, vidas faktori ir jāizvērtē. Mums ir jāizmanto iespējas, kādas biomedicīna, bioinformātika un lielās datubāzes un mākslīgais intelekts mums spēj dot šajā cīņā. Tātad aicinu Ursulu Fanderlainu cīņu pret vēzi izvirzīt par absolūtu prioritāti, veicinot zinātnisko pētniecību un arī medicīnas jomu. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Tardīno kundze. Paldies. Vēzis ir pirmās uh, nāves iemesls Eiropas valstīs. Itālijā krūts vēzi uh, skar vairākus uh, tūkstošiem cilvēkus uh, gadā. Uh, Eh, prevencija tiešām ir vienīgais efektīvais instruments, kas ir mūsu rīcībā, lai apkarotu vēzi. Tad eh, Vanderlaienas kundzes programmas eh, izlasījuši, tagad gaidām faktus un rīcību. Tad ir nepieciešama arī uzraudzības centri, arī tāpat jāatvieglo arī multidisciplinārā sadarbība un ārsniecība. Tāpat arī jāstiprina koordinācijas starp dalību valstīm, jo pārāk daudz vēl ir atšķirības. Uh, valstu vidū, kas attiec tieši uz ārstu nēšanas un zāļu pieejamību. Jārisina arī citi iemesli Sīcīlijā, dažādas industrijas, kas izmanto nepieņemams, nepieņemam daudz ķimikālī vielu. Ir katrā reģionā jābūt ne tikai prevencijas un informācijas centrām, jābūt arī atbal psiholoģiskā atbalsta centram. Arī pētniecībai jāspēlē svarīgā loma un arī ārstnieciskai jābūt cilvēcīgai. Lielas paldies! Madam Tom! Paldies nākamā runātāja Tomašiča kundze. Paldies! Cīņa pret vīzi nozīmē, ka ir nepieciešama liela finanšu līdzekļa ne tikai veselības aizsardzībā, bet arī pētniecībā un uh, izglītībā. Dažas Eiropas valsts, ieskaitot Horvātiju, aizvien uh, vairāk cīnās, lai uh, sasniegtu tādu pašu līniju kā attīstītākajās valstīs. Uh, iespējas pieaug, bet tā kā ekonomiskā attīstība un dzīves standarta pieaugums nav vienāds, tad šādas progresīvas ārstēšanas metodas ir rētāk pieejamas. Augsts ir mirstības līmenis un tikai kaimiņu valsts Ungārija ir vēl sliktākā situācijā. Tātad statistikas dati rāda, uh, ka uh, Eiropas uh, ir uh, 222 cilvēki no 100 tūkstošiem. Labāka situācija Amerikā, sliktāka uh, Horvātijā. Tas parāda to, ka ir jārīkojas un ir nepieciešama arī privātā sektora iesaiste, nesamazinot uh, līdzekļus uh, pētniecībai. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Kolona Esterles kundze. Paldies, priekšstādājas kundze. Pēdējie vērtējumi ir tādi, ka uh, ka uh, padomu būs līdz uh, vainīgi par daudz bojai uh, samazinot līdzekļus. Mums ir nepieciešami lieli un plaši plāni, lai līdzekļi tikti vairāk piešķirt inovācijai pētniecībai. Mums arī politiski jārīkojas. Uh, jo mēs kopā varam virzīties uz priekšu, cīnoties pret vēzi. Es vēlētos īpaši norādīt uz zāļu piegādi un zāļu piegādes pārāvumiem. Tas skar dažus medikamentus, arī pretvēža zāles. Šo zāļu trūkums jāapzina un jāanalizē. Tāpat atbildīgi e, jārīkojas visiem iesaistītajiem aktoriem gan Eiropas līmenī, gan arī jārūpējas, lai būtu pieejami medikamenti un tas būtu visu laiku mums jārīkojas caurskatāmi attiecībā uz Uh, zāļu pieejamu, uz ārstēšanas pieejamību. Jāveido arī uh, vide, kurā uzņēmumi un uh, laboratorijas varētu strādāt, un pētniecība un attīstība notikt Eiropā. Tas ir jāveido vispārējās interesēs. 60% no medikamentu sastāvdaļām tiek ražotas Ķīnā vai Indā, lai sam, Indijā, lai samazinātu darba spēka izmaksas, kur uh, ir zemāki eh, standarti. Bieži medikamenti neatbilst eh, at tiem noteikumiem valstīs, kurās eh, tām tiek jābūt pielietotiem. Mums ir jādod atbildes Eiropas līmenī uz pasaules izaicinājumiem. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Dalī kundze vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Gribu runāt par bērniem šodien, jo tie tiešām emocionāli sarežģītākie uh, gadījumi ir tad, kad bērns saslimst ar vēzi. Šī ir saslimšana, kas uh, izsauc um, arī bērnu nāvis. Mēs redzam, ka dažkārt rezultāti ir uh, pozitīvi, bet nav pietiekami progress uh, bijis, lai uh, cīnītos pret sarežģītām slimībām un retām slimībām. Pārāk daudz dzīvību tiek zaudētas. Mēs aizvien vēl pieredzam lielu atšķirību dalību valsts starpī attiecībā uz pieju vislabākajam ārstēšanas metodēm līdz pat 20% atšķirība izdzīvošanas līmeņos dažādās Eiropas Savienības dalību valstīs ir redzams, un tādēļ es aicinu paneiropeisku sadarbību pētniecībā, veselības aizsardzībā. Mums ir nepieciešams starptautiskas pētniecības platformas, kas varēs vislabāk attīstīties. Un, uh, Eiropas Savienības līmenī cīņa būs daudzkārt labāka nekā tikai vienā valsts līmenī un rīkosimies, lai neviena bērna dzīvība vairs netiktu zaudēta. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Krākungs. Šis jautājums mani skar personīgi. Pirms pieciem gadiem ar feiz nomira mana sieva, un es domāju, ka katrs šeit telpā var stāstīt līdzīgu stāstu, līdz ar to mūsu darbībai jābūt steidzamai un steidzam jārīkojas. Tie ir jautājumi, vai mēs atrisināsim situāciju tādā veidā, ka a, Eiropas Savienības līmenī programmas būs, vai arī varbūt būtu labāk a, uzlabot a, ietvarus, a, kādos strādā farmācijas uzņēmumi. Nu, labi, a, e, dažkārt ir pretruna labākam risinājumam. Varbūt, ka pētniecības uzņēmumi, kas pēta, varētu baudīt kādas priekšrocības. Un nodokļu jautājumu varētu tam pievērsties. Mums nevajadzētu birokrātiski darboties, bet vajadzētu novērst to, lai daudz no Austrum Eiropas valstīm ārsti dodas uz Rietum Eiropas valstīm. Situācija ir atšķirīga dalība valstīs. Vēl vairāk centrāls iniciatīvas, lai arī cik labi tās būtu domāts. Un, protams, ka piekrītam, cik ārkārtīgi steidzam ir nepieciešams rīkoties, bet nedrīkst būt tā, ka centrālajie projekti noved pie tā, ka nav vairs alternatīvu pētniecībā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Mažilis kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze, saskaroties ar slimību un uh, dzīves uh, zaudēšanu. Tiek uzdots jautājums, kādēļ, kādēļ tas tā notiek, kas nebija pietiekami labi izdarīts. Eiropas Savienība ir sākus aktīvi darboties un 1985. gadā miljardi ir pētniecībā uh, tērēta, bet kādi ir rezultāti? Eiropas Savienības mērķis ir bijis samazināt par 15% saslimšanu ar vēzi līdz 2020. gadam, bet tas mērķis netiks sasniegts. Kādēļ tā? Es esmu pārliecināts, ka cīnīties pret vēzi tā ir nozīmīga politiska prioritāte. Arī Ursula von der Leyen par to ir runājusi un nosaukusi par prioritāti. Uh, būtu jāsāk ar kritisku izvērtējumu, kāda ir bijuši iepriekšējie centieni, nu, piemēram, arī nosakot vides faktorus, skrīningus un arī jāpievēršas agrākai un veiksmīgākai diagnozai Ceru, ka arī labākas ārstniecības metodas tiks izveidotas. Ļoti nozīmīgas ir profilakses programmas, un tādēļ jāuzsvēr to tas, ka ir nepieciešama harmonizēta informācijas sistēma. Paldies! Paldies! Magines kundze nākamā runātāja pusotru minūti. Paldies, priekšsēdājas kundze, un es gribētu. Uh, teikt paldies komisāru kungam, paldies par jūsu ļoti iesaistīto darbu un visu, kas esam ar jums kopā strādājuši. Jā, paties līdz pašām beigām jūs ļoti aktīvi strādājāt. Šīs diskusijas ir ļoti saulaicīgas. Diemžēl ļoti grūti dzirdēt vārdus, ko kolēģi teica par cilvēkiem, ko zaudējuši šajā cīņā un personīgo pieredzi. Uh, Es gribu pieminēt arī ziemeļ austrumu mūsu valstī sabiedrības aktīvo darbību un palīdzību cilvēkiem, kas saslimuši ar vēzi. Mums jārunā par to, cik daudz finansējumu ir pie uh, tiekam sniegts, piemēram, slimnīcām, slimnīcām vietējā līmenī, lai palīdzētu cilvēkiem. Runājot par vēžu, jāsaka, ka bieži vien uh, dalību valstīs ir uh, diagnostikas pasākumi uh, pieejami un labākai praksē jābūt zināmai un informācijai par to apmainītai, lai mēs varētu salīdzināt, kāda ir rezultāta dalību valstīs un uzlabot standartus visā Eiropas Savienībā. Uh, Un es gribu arī teikt, ka sestdien šī Ziemeļaustrum pētniecības sabiedrība Elizabeta Samers bija man ļoti tuva draudzene, kas strādā šajā sabiedrībā un arī slimnīcā. Lielbritānijā ir uzsvērus to, cik nozīmīgi ir palīdzēt arī tiem, kas ārstē šīs saslimšanas un palīdz pacientiem. Uh, Viņu dzīves un arī dzīves apstākļi ir jāuzlabo, par to arī ir jārunā. Paldies! Paldies! Tagad noslēdzošās piezīmes komisija. Komisijas vārdā uzstāsies komisārs Andrukaitis Kungs. Paldies, priekšsēdētājs Kundze! Godātie deputāti! Esmu uzklausījis šīs diskusijas un paldies par jūsu iesaisti un um, dažādiem vārdiem. Uh, Es biju laimīgs dzirdēt, ka tik daudz no jums teica solidaritāte, sociālā vienlīdzība, taisnīgums un daudz citus, un tas ir ļoti nozīmīgi. Tas ir nozīmīgi to dzirdēt mums visiem. Un bez tam profilaks ir labāk nekā ārstēšana. Līdz ar to ir jāzina, ka Eiropas Savienības līmenī ir jādara vairāk, un arī mēs gribētu vairāk Eiropas karogu redzēt šajā telpā arī nevis tikai nacionālās, jo tas arī ir jāsaprot, ka kopēja darbība mums palīdzēs virzīties uz priekšu. Magines kundze un pārējie, paldies par eh, jūs laipnajiem vārdiem. Arī es ļoti labprāt ar jums kopā sadarbojos un, kā jau es teicu, ka mēs izstrādājām jaunus priekšlikumus, arī eh, priekšlikumus, kas palīdzēs bērniem, un arī a, eh, mūsu darbības plāns tiks publicēts 2020. gadā. Tika pieminēts arī e-cigaretes un vainu cigaretes. Es atceros diskusijas, kādas bijis par tabakas produktiem direktīvu. Mēs piedāvājām plašāku regulējumu, striktāku regulējumu e-cigaretēm. Un tagad mēs redzam vienkārši šos pierādījumus. Un, protams, ka ir skaidrs, ka šie uh, produkti ir bīstami pilsoņiem. Mums ir jāstrādā pie uh, šī temata dzirdēju jēdziens kancerogēni, endokrīnie disruptori un citus. Un šie tiek minēti abos mūsu dokumentos, ko komisija sastāda vidas jautājumos un arī nākamajos. Un nākamā komisija vēl vairāk darīs šajās jomās. Un vēl pat Brexit partija. Pat viņiem liekas, uh, kāds kaitējums var uh, rasties pacientiem, ja mēs necīnīsimies uh, pret šo slimību visi kopā apvienojot spēkus, kas pierāda, ka Brexits tiešām rada kaitējumu. Paldies par šo izpratni. Neatstājiet jūsu pacientus vienkārši vakumā. Bija izteikti uh, komentāri par krūtsvēzi un Eiropas um, vadlīnijas un noteikumu par Uh, palīdzības sniegšana ir iniciatīvas daļa, un šī iniciatīva ir iekļausi arī dažādas uh, priekšlikums. Protams, kā arī um, genoma pētījums, kā Bantings kundze teica, tas ir ļoti nozīmīgi. Es esmu ārsts pats, un es tiešām pilnībā piekrītu tam, kas ir teikts, un jau ievadvārdos es teicu, ka mēs strādājam pie miljoma genomu izpētes, un ir jādara, protams, vēl vairāk. Tagad uh, par nākamo Eiropa ir uh, apņēmusies uh, ANO uh, ilgspējīgās attīstības mērķus uh, pielietot pilnībā. Un līdz 2030. gadam mērķis ir samazināt par trešdaļu uh, no miršanas gadījums no uh, slimībām, kas ir uh, izārstējams. Tas jāsaka par visām dalību valstīm e, ES līmenī un jāsaka, ka izolētas nacionālas iniciatīvas nevarētu sniegt gaidāmos rezultātus. Daudzi vēža veidi ir ļoti sarežģīti un kopēji dati e, ES līmenī ir nākt visiem par labu. Līdz ar to šis satīklojums parādot pozitīvus rezultātus jau tagad, un tas ir pareizais ceļš, kurā ejam. Es domāju, ka ES ir noteikti labākais veids, kā mēs varētu apvienot labākās prakses visu dalību valstu vidū. Jaunu uh, vēža plānu izstrāde ES uh, ciņai pret vēzi šie plāni tiek uh, veidoti. Tie dod lielu iespēju, lai mēs spērtu nākamo plašo soli cīnoties pret vēzi Eiropā. Uh, Nešaubos, ka komisija turpinās uh, cīņu pret uh, vēzi, izvērtējot situāciju, kā tas uh, arī iepriekšējā komitejā, komisijā tika darīts. Un esmu ļoti gandarīts, ka mums, un uzzinot, ka mums ir ļoti daudz um, draugu šeit, un um, Mēs vēlamies apvienot gan pētniecības iestādes Eiropā, gan arī ārstniecības iespējas, lai visi kopā sasniegtu mūsu mērķi. Paldies! Paldies, komisārkungs! Un tagad noslēdzošie vārdi padomēji, kur pārstāv ministra Tupurainens kundze, lūdzu. Gudētā priekšsēdājas kundze. Uh, Dāmas kungi deputāti, noslēdzot debats vēlos jums pateikties par uh, šīm debatēm, kas bija liederīgas un īstajā laikā cīņa pret vēzi. Vēzis ir personīga traģēdija. Uh, cīņa, ko varat zaudēt arī par spīti jūsu spēcīgai gribai un labākajiem profesionāļiem. Šai cīņā pret vēzi, kā politiķiem, kā institūcijām Eiropas Savienībā, uh, Mums ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie rīki. Vēlos atgādināt, ka Somijas prezidentūra ir gatava sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai varētu arī vairāk informēt par izaicinājumu, ko veido vēzis um, Eiropiešiem, tad mūsu iniciatīva un par uh, labklājības ekonomiku. Uh, arī ir kas tāds, kas koncentrējas uz šo cīņu pret vēzi. Ļoti svarīgi atbalstīt pētniecību šajā jomā. Tādējādi pagaidu vienošanās arī par uh, vēža jautājumu iekļaušana Eiropas apvārsņu programmā ir būtiska un prezidentūra to spēcīgi atbalsta. Vēlreiz liels paldies jums par šīm svarīgajām diskusijām, paldies par jūsu iesaisti. Pateicos ministras kundzei, tādējādi noslēdzam debatas. als nächster punkt der tagesordnung. Nākamais darba kārtības punkts ir padomas izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu. Vēl mazliet nogaidīsim, kamēr atbildīgie ministri apmainīsies sēdvietām. Dann gebe ich das Wort im Namen. Tagad vārds padomas vārdā ministra Tilikainen kungam. Madam President, honorable members. Priekšētājs kundze, godātie dāmas kungi deputāti, komisāri kungs. Man ir tas gods jūs iepazīstināt ar padomus nostāju pār Eiropas Savienības budžeta projektu finanšu gadam 2020. Es gribētu sākotnēji norādīt uz to, ka šī padomas nostāja ir pieņemta ar uh, lielu dalībvalstu atbalstu. Pēc rūpīgas analīzes un pārdomām padomu piedāvā nākamajam gadam budžetu 167 miljārdu eiro apmērā saistību apropriācijās. Tas ir palielinājums par 0,6% salīdzinot ar 2019. gadu. Padome uzskata, ka nākamā gada budžets ir par kontinuitāti. Nākamais gads ir pēdējais daudzgad finanšu schēmas gads no 2012. līdz 2020. gadam. Tas būs gads, kā ļoti daudz svarīgas Eiropas programmas tiks pamazām noslēgtas. Padome vēlas, lai es budžets turpinātos koncentrēties uz kopīgajām prioritātēm, stiprinot Eiropas ekonomiku, veicinot konkurētspēju, arī no nodrošināt pietiekamu finansējumu migrācijai un arī ārējo robežu aizsardzībai, kā arī risinot vīdes un e, klimata izmaiņu izaicinājumus. Tad šajos mainīgajos laikos mēs pilnībā apzināmies, kāda ir mūsu atbildība. Mums kā budžeta iestādei Eiropā ir jācīnās ļoti daudzās frontēs, lai varētu sas aizsargāt savu sasniegumu, nodrošināt konkurētspēju. Eiropas Savienībā arī ir daudz izaicinājumu, ļoti sarežģītas sarunas par e, apvienotās karalistas izstāšanos, arī noskot skaidrs prioritātes nākamajam programmēšanas periodam, nodrošināt arī um, gludu institucionālo pārēju šogad. Tam visam būs ietekme uz mūsu kopīgo darbu. Tad ņemot vērā šo kontekstu, ir jāatceras arī tas, ka budžets nav tikai par skaitļiem un cipariem. Tas ir ļoti spēcīgs rīks, kas arī nosaka to virzienu, kādā attīstīsies ēst politikas. Tādēļ ir arī jānodrošina tas, ka budžets koncentrēs uz Eiropas pievienoto vērtību. Uh, lai būtu konkrēti sasniedzami rezultāti mūsu pilsoņiem. Vienlaicīgi, kā līdzlikuma pieņēmējiem, mums jābūt ļoti piesardzīgiem par to, kā nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta. Tādēļ padome rīkojas kā vienmēr ar piesardzību un finansiālo disciplīnu, apzinoties arī budžeta ierobežojumus, kādi mums ir. Mums ir jābūt pietiekamiem veidiem arī kā risināt vēl neparedzamus izaicinājumus un riskus, kas noteikti parādīsies nākamo, ga nākamā gada laikā. Priekšētais kundz, dāmas kungi, deputāti, un tagad detalizētāk par padomus nostāju padomu piedāvā, kā jau es teicu, tātad par saistību apropriācijām, kā to prezentēja Eiropas komisija budžeta projektā 2020. gadam, 1,5 miljārdus eiro. Tas nav samazinājums budžetā, bet tas ir samazinājums pieaugumam salīdzinot ar 2019. gadu. Es budžets pieaugs par vienu miljārdu eiro. Par maksājumiem nav īpaši paredzēti šeit kādi pielāgojumi. Padome arī turpina atbalstīt arī programmu īstenošanu atbilstīgi konkurētspējais un bezdarba uh, mazināšanas nodaļai. Tātad plus 7,72% uh, salīdzinot ar šo gadu. Papildus arī resursi, kas ir atvēlēti ekonomiskai, sociālajai un teritoriālajai koheizijai, arī pieaugs pār 2,23% 2020. gadā 58 miljārdi eiro kopumā. Tālāk migrācijas drošības jomā Eiropas Savienības budžets arī turpinās atbalstīt dalību valstis es pasākumus, kas tika pieņemti pēdējo gadu laikā. Papildus resursi ir paredzēti arī Frontexam, kā arī Eiropas robežu un piekrastes aģentūrai vairāk kā 30% salīdzinot ar šo gadu, lai varētu izveidot arī desmit tūkstošu robežsargu uh, um, mobilizēšanu līdz 2027. gadam. Tad gribu arī norādīt uz to, ka liela daļa galveno programmu visās uh, arī uh, rubrikās ir akceptētas Eiropas uh, komisijā, tātad Eiropas satelīta navigācijas sistēma Galileo, enerģētika, Connecting Europe Facility, Eiropas aizsardzības un uh, industrijas programma. Uh, <clears throat> Tad arī lielākie infrastruktūras projekti, ITER un Kopernikus, Erasmus. Plus. Es zinu, ka šī ir viena no programmām, kas mums ir vissvarīgākā eh, arī laiva programma videi un klimata rīcībai Eiropas eh, civilās aizsardzības mehānismus un Eiropas eh, arī. I, i, prokuroru birojas. Tad arī vēlos norādīt, kāda ir padomas nostāja specifiskos jautājumos. Pirmkārt, Padome noraida komisijas priekšlikumu izmantot 15,3 pāntu finanšu regulā. Vēl vairāk padome ir izvēlējusies arī nu, panest uz rezervi vairākas apapriācijas migrācijas jomā, lai budžeta iestāde varētu tad arī labāk eh, formulēt savu atbildi, kad ir, ne, kad ir nākamā gada laikā konkrēti izaicinājumi vajadzības. Par administratīvajām izmaksām runājot, padomas pieeja balstās uz piesardzīgu budžetēšanu, ņemam vērā arī Nacionālā civildienestā pieņemto pieeju, kad ir tad, tad balstāmies skaidrs institūcijas vajadzībām. Un tad padomi ir samazinājuši šo rubriku par 55 miljoniem eiro. Tālāk Arī uh, paziņojumā, kas ir pievienots padomas nostājai, esam lūguši Eiropas komisiju, tāpat kā to darījām pagājušajā gadā, ņemt vērā arī uh, um, šos uh, iezīmētos ienākumus, ņemot vērā sarunas novembrī. Noslēgumā priekšsētājs kundz, dāmas kungi, deputēta komisāra kungs. Uh, vēlos teikt, ka šīs dienas debates, manuprāt, uh, iezīmēs uh, konstruktīvu, auglīgu viedokļu apmaiņu sākumu. Tas ļaus mums arī nonākt pie saprātīgi līdzsvarot kompromisa, nenovirzoties no mūsu kopīgajiem mērķiem. Mums būs jānosaka prioritātes, jāpliecina mūsu apņemšanās Eiropai. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies rast kopīgu nostāju ar vienlīdzīgi pieejamiem rezultātiem pieņemamā laika termiņā. Paldies jums par uzmanību! Herzlichen Dank, Herr Minister. Lielas paldies, ministra kungs. Nākamais runātājs komisijas vārdā. Komisāra Otinger kungs lūdzu. Godāto priekšsēdētājs kundzi, godāto padomas eh, ministru kungs, godātos dāmas un kungi. Ar padomas nostāju šodienas debatēm jūsu laika grafikā Tagad ir palicis tas darbs, kur visas iesaistītās iestādes ir norūpējušies par to, ka 2020. gada budžeta projekts ir jāpieņem līdz novembra vidum šajos sarežģītajos laikos, lai būtu skaidrība cilvēkiem un iestādēm turpmāko gadu laikā. Mēs no komisijas puses uzskatām, ka mēs esam ieguldījuši pamatus, un mans iespējamais eh, pēctesis Johannes Hāna kungs, sākot ar 1. novembri, uh, turpinās eh, šo darbu. Papildus ierastajiem darba jautājumiem ir jāņem vērā arī īpašā situācija saistībā ar apvienotās karalists izstāšanos Eiropas Savienības. Ja notiks Brexit 31. oktobrī, oktobrī un netiks panākta vienošanās, tad mums nākamgad ir uh, paredzēts trūkums, par kuru mums jau šobrīd koleģiālā veidā ir jādiskutē. Tāpat ir jāņem vērā tas, ka apvienotā karalīste līdz 2020. gadam ievēro uh, visas uh, budžeta normatīvas, arī pagājušā gada budžeta. Šī informācija ir jāņem vērā Proti, ja netiks panākt vienošanās, un aptietā karalista automātiski izstātos bez pagarinājuma perioda, tad nākamgad būs apmēram neto 11 miljārdu iztrūkums. Un tā kā Eiropas Savienība pretstatā citiem orgāniem, dalībvalstīm, pašvaldībām nedrīkst eh, būt ar parādu slogu, tad mums visiem uzreiz ir jānoslēdz šis iztrūkums, un tad komisijai pirms šī oktobra perioda ir jāpiedāvā savs priekšlikums. Tas varētu būt tāds, ka 11 miljārdi e, tiktu kompensēti ar ievērojumiem visaptverošiem e, samazinājumiem, vai arī šo summu varētu iegūt ar augstākiem maksājumiem. Uh, un iespējams, ka tiks panākts vidusceļš starp uh, argumentētiem samazinājumiem, kas mums neradītu lielus uh, bojājumus un mazliet augstākiem maksājumiem. Tas būtu tas uh, prātīgākais veids, un šis jautājums mums vēl pēc trim nedēļām būs jāaplūko. Tāpat mēs uzskatām par nozīmīgu to, ka padome un parlaments un komisija principā ir vienojušies par prioritātēm - nodarbinātība, izaugsmes stabilizācija, mūsu konkurētspējas spēcināšana, inovācijas. Iespējamie pasākumi klimata pārmaiņu kontekstā Eiropas līmenī, kur ir iekļauti gan emisiju samazināšana, standartu noteikšana, bet arī inovācijas un mūsu iekšējās un ārējās drošības spēcināšana. Dažu veiksmīgu programmu ietveros padomu piekrīt komisijas piedāvājumam Erasmus, Kopernikus un citi infrastruktūras projekti, tāpat rūpnieciskās attīstības eh, projekts eh, aizsardzības jomā. Šeit mēs redzam, ka uh, mūsu viedokļi starp komisiju un padomu ir diezgan saskaņoti. Taču attiecībā uz dažiem samazinājumiem mums ir bāžas. Un sarunu laikā es arī dziļāk runāšu par šīm bažām, par sekām, kuras radīt šie līdzekļu samazinājumi. Jau kopš daudziem gadiem mēs runājam ar, par 3% no mūsu nacionālā kopējā ieņēmuma pētniecībai. Tagad ir 2%. Apvārsnes 2020 ir tikai daļa no pētniecības inicijas, taču ļoti nozīmīga daļa, jo mēs digitālajā laikmetā nodrošinām vienu no labākajām pētniecības iespējām. Tādēļ mēs šo samazinājumu par 410 miljoniem neuzskatām par pamatotu. Manuprāt, ka padomi to arī nevar īsti argumentēt sabiedrībā, jo šeit ir par konkrētiem piemēriem. Tad, kad mēs runājam par galvenajām tehnoloģijām kā nano, makro, lāzers un biotehnoloģijām, šeit ir paredzēti 20% samazinājumi tādās jomās, kur jau tagad nespējam tikt līdz Ķīnai un Amerikai, vai tā būtu prātīga rīcība? Runāt par mākslīgo inteliģenci. Uh, par digitalizācijas tehnoloģijām Eiropas ekonomikā šeit ir paredzēti ievērojami samazinājumi. 180 miljonu mazāk Eiropas pētniecības padomē tas nozīmē konkrēti, ka 80 pētniecības projekti atkritīs, netiks īstenoti, kaut gan jau šobrīd liels skaits no pra, eh, pamatotiem projektiem netiek finansēts, jo mums trūks līdzekļu. Tāpat arī mēs uzskatām, ka veselības pētniecības jomā digitālajā pārējā veselības un aprūpas jomā, izstrādājot nākotnes eh, tehnoloģijas veselības nozare, ir ļoti labi pamatojumi, lai tiktu ieguldīts ik viens eiro šajās nozarē. Mums ir kopīgie uzņēmumi satiksmes pētniecības jomā, un šeit ir paredzēti samazinā, līdzekļu samazinājumi par 80%, pārēju uz dzelzceļa transportu, un citos projektos ir paredzēti milzīgi samazinājumi. Tas nozīmēs to, ka mēs vienkārši eh, nevarēsim turpināt daudzus projektus Mums par to atklāti būs jārunā turpmāko nedēļu laikā, jo visi projekti ir pamatoti, sapratīgi. Mēs nevaram dzīvot 28 uh, izolētās uh, pasaulītēs. Un mums būs jāatsakās no šo pasaulīšu savienošanas, ja attieksimies no projektiem. Radošā Eiropa arī ir projekts, kas tiks skarts vairāk kā 20 miljoni eiro šeit tiks sa samazināti. Tāpat arī drošības programmas Austrijā, Francijā, Vācijā mēs gribam ieviest bezmaksas eh, ārkārtas zvanu e-call. No tā būs jāatsakās. Tāpat arī sēnas, iekšzemes un upju kopā ar Bēļģijas šeldus upju tīkla projekts no tā būs jāatsakās, kas ir paredzēts kā alternatīvā eh, sauszemes transportam, tāpat arī Austrumu Baltijas kontaktmezgls šis projekts. Arī lai Haminas Kotkeras osta tiktu labāk iesaistīta. Visi šie projekti, ja tie netiks uzsākti un turpināti, tad mēs nu, negūsim nekādus ietaupījumus. Nē. Ne laika gaitā šīs eh, nodrīgās investīcijas vienkārši tiks pārnestas, un es padomē aicinu cīnīties par ikvienu no šiem projektiem un aicinu jūs parlamentu ņemt vērā visus šos labos amat, pamatojumus. Runājot par CEF, pasākumi konkurētspējas veicināšanai, vidē draudzīgas satiksmes īstenošanai, viss tas būtu jāīsteno nākamgad. Tas pats attiecas uz pasākumiem kosve ietveros maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit samazinājumi novest pie tā, ka ļoti daudzi startup un mazie uzņēmumi nevarēs e, sadarboties un nevarēs tikt atbalstīti. 25 miljonu samazinājumi cīņā pret pārobežu organizēto noziedzību, pret terorismu, interneta noziedzību. Šeit mums ir ļoti labi argumenti, lai neatbalstītu šādu veidu samazinājumus. Un šeit mums ir arī pilsoņu atbalsts. Eiropa ceturtajā budžeta kategorijā šeit ir paredzēti daudzi samazinājumi eh, humanitārai palīdzībai, starptautiskai sadarbībai Jau tagad, ja mēs tā godīgi lūkojamies, Eiropa neievēro savus pienākumus kaimiņu valstīs un pasaulē. Mums ir jādara vēl vairāk, lai cilvēka cieņa šajos reģionos, Sāhelas, Magrebas, uh, reģionos eh, tiktu ievērot, lai mēs varētu palīdzēt katastrofu gadījumā. Taču ar šiem samazinājumiem mēs, kā Eiropa, nevarēsim būt eh, līdzvērtīgs eh, partneris šajās jomās, uz kur var paļauties. Tiek paredzēta arī samazinājuma aģentūrās, Frontex, profesionālās izglītības Eiropas atbalsta centrs patvērumu meklētāju centrā ir paredzēts samazināt. Tas nozīmē, ka mūsu sniegtie pakalpojumi būs sliktāki. Un šeit es tā atklāti paužu bažas par šo projektu samazinājumiem, un par to mums būs vēl jārunā. Un par spīti šiem smagajiem laikiem, kad apvienotā karalista vēlas izstāties, mums ir jādara viss iespējamais, lai mūsu tradīcijas un rituāli tiktu turpināti. Ja visas trīs iesaistītās puses uh, piemēros vienotu labo gribu, tad mēs varētu panākt vienošanos pāris dienu laikā pirms notiks pēdējais saruna posms. Ar labu pārvaldību par budžetu mēs varam sniegt spēcīgu vēstījumu, ka Eiropa ir spējīga rīkoties Eiropas Savienības pilsoņu labā. Paldies, paldies, sirsnīgs paldies, komisār kungs! Tagad došu vārdu referentiem trīs minūšu runas laikā. Sākumā vārds Holmējers kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Godāto komisāru kungs, sveicu sirsnīgi jūs arī ministru kungs, padomas pārstrāvis, dargie kolēģi. Sākumā vēlos sirsnīgi pateikties savai ēnu referentei ar kuri jau intensīvi personiski varēju sarunāties, bet arī kuri arī rītdien un turpmāko nedēļu laikā ir gatavi intensīvi kopā ar mani strādāt pie tā, lai mēs kā parlaments pēc iespējams vienot un skaidri sniegtu atbildi padomes uh, nostājai par to, kāds ir mūsu, kāda ir mūsu nostāja. Sākumā, komisār kungs, vēlos jums sirsnīgi pateikties par to, Eh, ka vienk jo vienkārši nevēlos atkārtot to, ko jūs jau teicāt, jo es neko labāk nevaru pateikt. Šeit nav runa par tradicionālo lomu sadalījumu, ka mēs parlaments vēlamies ļoti daudz un padomu principā visus nogriež nost, bet nē, padomu pati ir noteikuši nākotnes prioritātes, taču sniedzot atbildi finanšu jomā. Uh, iekļūst pretrunās, ja mēs vēlamies noteikt par prioritāti to, ka klimata pārmaiņa, digitalizācijas, mākslīgās inteliģences, eh, vēža profilakses, apkarošanas, smagu slimību apkarošanas un tam līdzīgu jomu eh, lokā vēlamies noteikt prioritāti, tad atbildi nevar būt tāda, ka mēs vienkārši samazinām komisijas priešlikumu. Nē, ir jānodrošina atbalsts komisijas priešlikumam. Uh, Ja es redzu, ka zinātnes un pētniecības jomā, 1A jomā, kas veido 15% Eiropas Savienības budžeta, ir paredzēta vairāk kā 50% samazinājumu, tad es vairs to nesaprotu, kā var noteikt eh, šādas prioritātes tad. Ja mēs vēlamies būt vadošie ne tikai kā piemērs, bet parādīt to, ka spējam uh, saskaņot saprātīgu darba vietas un klimata pārmaiņas, saprātīgu konkurētspēju un klimata izaicinājumus, tad inovācijas pētniecība ir galvenā atbilde, tad prioritāte šajās jomās ir galvenā atbilde. Jūs minat, ka visa budžeta ietveros ir tikai 0,6% pieaugums, tas pat nesedz eh, inflācijas radīto pieaugumu. Patiesībā tas ir mī, tas nozīmē mīnusus, beigās nekas nepaliek un inovācijās un pētniecībā. Uh, Eh, nomināli varbūt ir kāds pieaugums, taču ņemot vērā jau tekošos projektus, neko jaunu nevarēs uzsākt, un tie, kas mums iesniedz jaunus projektus, ārkārtīgi izcili labi sagatavots, labi izanalizētus, izvērtētus, kuriem ir uh, ārkārtīgi labas sekmes, jo ir tādas jomas, ka mums ir eh, vienkārši jāatsaka 99,3%, jo trūks naudas. Ir tādi nākotnes projekti kā nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas, nākotnes eh, savienošanas tehnoloģijas, kas ir jāatbalsta, tiešām vēlos jums lūgt. Nu, lūdzu, neatstājiet mūs uh, novārtā līdz pat pēdējai dienai, bet tiešām runāsim par saturu līdz pat pēdējai dienai. Kā jau komisāra kungs minēja, es jau esmu, es esmu gatava jau tagad pēc iespējas vairāk atrast risinājums, nevis tāpēc, ka mēs esam tādi stūrgalvī, bet tāpēc, ka mēs ticam mūsu Eiropas nākotnes pienesumam, klimata pārmaiņu jomā, attīstības palīdzības jomā, nākotnes tehnoloģiju jomā, ka mēs šeit vēlamies panākt kaut ko vairāk un, dargo komisāra kungs, uh, mēs dosimies vēl tālāk šajā pēdējā gadā, jo mums vairs nav nepieciešami šie sliekšņi administrācijas jomā. Nē, tur mēs negribam izdot vairāk, tas ir ļoti labi, tādēļ arī apsveicu komisiju šajā ziņā. Jūs tiešām ievērojat šos ierobežojumus un man atklāti jāatzīst, ka grib redzēt kādu dalību valsts, kas rīkojas tik uzmanīgi, kā mēs Eiropas Savienībā saistībā ar administratīvajām izmaksām. Dārgo padomu! Lūdzu, sniedziet mums skaidrs atbildes, runāsim par saturiskajiem jautājumiem un nevis vienkārši pēdējā vakarā centīsimies visu atrisināt. Mums pirms tam ir jārunā. Paldies! Liels paldies! Un nākamais runātājs arī referente Gardija Zabalsrubjālas kundze lūdzu. Jā, liels paldies, priekšsēdētājs kundze, godētājs ministra kungs, komisāra kungs, kad mēs sākām uh, sarunas par esošo mm, daudzgad finanšu schēmu 2011. gadā. Situācija, protams, bija citādāk. Mēs runājāmies par cīņu par klimata izmaiņām, tā bija viena no prioritātēm, taču mums nebija šīs teidzamības sajūta, kā šodien. Toreiz nezinājām arī, ka mums būs jārisina bēgļu jautājums un arī ekonomiskās krīzes sekas uz mūsu dzīvēm. Toreiz arī nepastāvēja Brexits, piemēram. Nu, situācija šogad laikā ir ievērojami mainījusies, bet ir, piemēram, tagad arī jauniešu garantija, lai cīnītos ar bezdarbu, 20% apņēmāmies no budžeta investēt cīņā pret klimata izmaiņām. Mēs arī pieņemām mazāku budžetu par to, ko gribēja Eiropas parlaments, bet vienmēr ar apņēmību īstenot to 100%. Tas ir Eiropas parlaments, komisija un arī padomas apņemšanās. Nu, lūk, un, uh, Tagad tas, kas mums, ko mēs prasām 2020. gadā, tas, kas ir atlicis, uh, tā programmām, lai to īstenot. Nu, piemēram, lai jauniešu garantija arī tiktu iekļaut 2020. gada budžetā, lai būtu pieejamās finanses, uzlabotu Erasmus stipendijas. Par to te daudz arī runāts, arī Ettingeri kungs par to runāja, arī, arī izcilē pētniecības pro, izcilās pētniecības programmas, kādas mums ir tur ir nepieciešams finansējums. Tad arī ir jāfinansē, uh, jāpalīdz valstīm, kas uzņem uh, bēgļus. Mums ir arī pienākums pienākums vismaz ievērot šos 20% uh, cīņā pret klimata izmaiņām. Lūk, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs būtu ambiciozi 2020. gada budžeta projektā, īpaši jau tādēļ arī. Mm, tādēļ, tādēļ ka tas bū, tā būs arī pārēja uz nākamo DSF, ja mēs gribam mainīt vīdes politiku, uzlabot nodarbinātību. Uh, Um, īstenot digitalizāciju, nodrošināt vienlīdzību. Mums tagad jau ir jāsāk strādāt. Tikko mēs noslēdzām debats par uh, cīņu pret vēzi, vairāk uh, cilvēki grib naudas no Eiropas Savienības budžeta, tas mums arī ir jāsniedz. Un tad uh, Eiropas komisijas eh, jaunā priekšsēdētāja, kad prezentēja savas prioritātes un ceļu, ka nākamo piecu gadu laikā arī par to runāja un teica, ka 2020. gada budžets būs noteicošs, lai zinātu, vai mēs ejam pareizā virzienā vai nē. Un mums būs arī tas atkarīgs, vai būs resursi, lai varētu īstenot visas šīs politikas, atkarīgs no mums parlamentā un arī atkarīgs no padomas. Un padomu piedāvā tikai mazināt eh, budžetu. Bet eh, arī, zinu, vairāk ir steidzami, steidzami risinām jautājumu. Un be, situācija milni, pilnībā ir mainīsies, bet dzirdam tikai par budžeta samazināšanu. Un tas ir arī pretrunā ar jūsu apņemšanos, tas ir pretrunā arī ar labu finanšu pārvaldību. Uh, jo institūcijām ir jāpiemēro šīs politikas, ir jākontrolē šīs politikas, un institūcijas ir arī tās, kuras uzskatā uzrauga pilsoņu tiesības, aiz tiesa, revīzija palāta un ekonomisko sociālo lietu komiteju un tam līdzīgi. Uh, Mēs tādējādi varam zaudēt iespēju sagatavot Eiropas Savienību, lai tā varētu vadīt arī klimata um, gājienu, kas ir nepieciešams šai planētai. Paldies! Yep. Lielas paldies! Nākamais kā budžeta komitejas priekšsēdētājs vārds Van Overtveld kungam. Dank u, geachte voorzitter, beste dames en heren. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Uh, padomas pārstāvi, komisijas pārstāvi, dargie kolēģi, šī gada sākumā martā toreiz parlaments noteica um, vadlīnijas 2020. gadam un arī nosprauda prioritātes. 2020. gada uh, budžets ir uh, kā saikne ar nākotnes Eiropu. Uh, investīcijas, ilgspējīga attīstība, pilsoņu situācija un drošība ir četri galvenie temati mūsu darbam. Toreiz parlaments arī uzsvēra, cik nozīmīgs ir jaunais budžets 2020. gads, ir pēdējais tekošās programmēšanas laiks un 2020. gada budžets sakrīt arī ar sarunām par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Mēs domājam, ka 2020. gada budžets, kas būtu ļoti nozīmīgs, atbildīgs, uz nākotni orientēts, atvieglos nākamā daudzgad finanšu schēmas budžeta izstrādi. Mēs domājam, ka mūsu darbam ir jābūt ļoti sakņotam visos noteikumos, kādi ir pieejami. Budžeta komiteja izanalizēja padomas priekšlikumu par 2020. gadu un esam bažas formulējuši. Tās uh, izteica jau iepriekšējie runātāji, man liekas, ka tas arī ir nozīmīgi. Nu, piemēram, padome ar bažīs par uh, ieviešanas uh, spēju, lai samazinātu dažas programmas uh, apjomā. Uh, Tāpat arī norāda uz to, ka padomu to nevienmēr ir būtiski izvērtējusi. Ko domāt, piemēram, par apvārksnes 2020 un kosmu programmu samazinājumu? 2020. gada budžeta projekts padomas skatījumā nav atbilstoši prioritātēm, kādas Somijas prioritāte ir izvirzījusi, piemēram, inovācijas, investīcijas, klimata pārmaiņas visos sektoros, īpaša uzmanība, digitālās spējas uzlabošanai jauniešu vidū. Nu, to visu ļoti maz redzam padomas priekšlikumos, un tāpat arī vēl Jāsaka, jaunais parlaments ir uh, sācis uh, tagad strādāt, komisija arī tiks atjaunot, un mums uh, ir jārīkojas um, dinamiskāk šajās sarunās, arī ietverot to, kā diskutēsim par DFS. Es domāju, ka ir iespējams uzlabot dialoga kvalitāti starp komisiju un padomi, jāuzklausa vienam otru, lai labāk saprastu argumentus. Un uzsvēršu arī vēl to, ka žēl, ka vienošanās kādas ir, eh, tiek apšaudītas eh, pēc tam un dažādi vērtēts eh, no dažādām pusēm. Kā secinājumu gribu izteikt to, ka mums ir kopējs mērķis izstrādāt kvalitatīvu budžetu Eiropas Savienības un tās pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies tagad a, frakciju vārdā. Uzstāsies runātāji, lūdzu a, saprotiet, ka ļoti strikti ieturēšu a, runas laika iespējas, a, jo tas ir godīgi pret tiem, kas uzstāsies vēlāk. Fernandeša kungs 1 minūte 30 tagad uzstāsies. Priekšsētājs kundze komisāra kungs, a, a, padoms pārstāvi kolēģi. Šis ir 2020. gada budžets, pēdējais daudzgad finansējums ietvaros. Laiks ir pievērsties secinājumiem. Un arī padomē tā vajadzētu rītoties. Nevajadzētu aizmirst, ka DFS ir izstrādāts starp padomi komisiju, parlamentu un dalību valstīm, kādi mērķi bija izvirzīti pētniecība, zinātne, nesasniegsim šo mērķi, klimata pārmaiņas, nesasniegsim mērķi, citās jomās arī nesasniegsim mērķi, un kas notiek Padomi samazina līdzekļus, samazina uh, programmas, piemēram, lai palīdzētu maziem uh, un vidējiem uzņēmumiem, samazina līdzekļus, kas ir nepieciešami konkurētspējas veicināšanai Eiropas Savienībā, samazina līdzekļus apvārksnes 2020 pētniecības programmai, un padomi, nu, būtībā darbojas pret. Uh, pašas nospraustajiem mērķiem. Un neaizmirsīsim arī likumdošanu, kuru esam pieņēmuši kopā ar padomi. 15.3 pants nosaka, ka tas, kas nav iztērēts, tiek atgriezts budžetē. Padome to neievēro. Viņi eh, neievēro DFS un nav pietiekama līdzekļu solidaritātei, migrācijai, konkurētspējai. Tas viss ļoti dārgi maksā un mēs to nevaram akceptēt. Paldies! Paldies! Tagad nākamais runēs Laru Turu sociāldemokrātu vārdā. Priekšsēdājs kundze, dārgie draugi! Pirmdien sākām darbus. Uh, ar klusumu brīdu, lai godinātu visus tos, kas Spānijā ir gājuši bojā pēc dramatiskajiem plūdiem. Eiropā pat tagad klimata pārmaiņas nosaka to, ka ir tūkstošiem ģimeņu, kas raud, un viņu dzīves ir ļoti būtiski skartas. Tās ir emocijas, bet jautājums ir, vai varam pievērsties rīcībai. Ja varam novērst klimatiskajai haosu Zinām, kas jādara. Jāveic izolācijas pasākumi, ir jāmaina lauksaimniecība, rūpniecība. Un, lai visu to finansētu, revizijas pamāta saka, ka 1100 miljārdi eiro ir nepieciešama gan privātā, gan arī valsts sektorā. 1100 miljārdi eiro ir nepieciešama eiro ir nepieciešama, lai visas programmas varētu īstenot. Bet pieaugums ir tikai 0,6 miljardi klimata pārmaiņu apkarošanai kas nozīmē, ka būtībā 1,3% samazinājums ir īstenībā. Tātad klimata budžets samazināsies par 1,3%. Vēstījums ir skaidrs. Amazon deg. Uh, Neko nedarīsim. Bērnu nākotnē neko nedarīsim. Bet mūsu bērni dodas ielās sestdienās un prasa darboties, strādāt mūsu vislabā. Nauda ir pieejama, ja gribam. Eiropas centrālā banka pieteica, ka 240 miljārdu uh, eiro ir iespējams piešķirt gada laikā. 240 miljoni. Jūs zinat, cik daudz ēku var izolēt, cik daudz darba vietu mūsu teritorijās radīt ar 240 miljārdiem gadā. Un jūs zinat arī to, ka jau četrus gadus 80% uh, no naudas, uh, kas ir. Uh, ECB radīti ir uh, veltīti uh, spekulatīviem darījumiem. Kādēļ visi šie 240 miljardi nav izmantot, lai izolētu mūsu uh, uh, ēkas, lai pārmainītu lauksaimniecību, lai radītu darba vietas mūsu teritorijās. Kas izskaidros to man, kas izskaidros to bērniem, kādēļ šie 240 miljardi nav izmantoti kopējiem mērķiem? Mēs saskaramies ar nebijušu krīzi, un pilnīgi noteikti mums ir jāmeklē jaunas atbildes, un tāpēc mums ir jākļūst ambiciozākiem. Heider jau to sacīja, sociāldemokrāti. demokrāti noraida visus samazinājumus no padomas puses, tie ir nekonsekventi. Sociāldemokrāti izmantos visus rīkus, lai stiprinātu mūsu darbības. Ir, ir aptuveni 3,4 miljārdi jauniešu nodarbinātībai, bēgļiem, klimatam. Tas viss ir svarīgi, bet tas būs nepietiekami. Tāpēc papildus šiem miljardiem sociāldemokrātu grupa uh, balsos par budžetu budžet tikai tad, ja mums būs komisijas un padomas garantijas, lai mēs varētu virzīties par, uh, uz priekšu jau no resursu sakarā. Nav pietiekami tie, ka ir klimata banka. Visi pat tādai piekrīt.